Sākam šodienas sēdi. Labrīt, labrīt, dārgie kolēģi un kolēģis. Kolēģis kundze. Lūdzu. De orden. Una moción de orden. Hoy a las 12 horas está... Es gribētu uzdot jautājumu. Pūkstens 12. ir paredzēta svinīgā sēde. Viņam aizstāts Spānijas karaļa Filips VI uzruna Viņš uh, reprezentēs demokrātiju un tādēļ mums uh, vajadzētu censties um, rīkoties. Uzstāsies uh, karalis, ko tauta nav vēlējusi. Mēs gribētu, lai šeit vēlreiz šis jautājums tiktu pārdomāts. Mēs nevēlamies, lai parlamentā uzstājas karalis, kas nav ievēlēts. Priekšstādājs, kolēģis kundze, es neredzu nekādus demokrātijas pārkāpumus šajā jautājumā, mums jau ir bijuši citi viesi. Tātad pirmais jautājums starp kārtībā komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums ASV vadāt nāvējuši uzlidojumu organizācijas ārsta bez robežai slimnīcai Kondozā. Man ir jāpaziņo, ka nebūs brīvā mikrofona procedūras un netiks pieņemt arī zilās kartas jautājumi. Ar paziņojumu uzstāsies uh, komisijas priekšsēdājas vietnieces un Savienības augstās pārstāvas ārlietās un drošības politikas jautājumus.